izdarīsim. Mums ir 12 kopējās pozīcijas no padoms. Mums ir arī pamatojumi, mums ir arī komisijas nostāja, ko mēs esam nolikā nu, saņēmuši. Un e, Mēs arī nopublicēsim protokolā nosaukumus šiem dokumentiem. E, trī mēnešu laika periodā parlamentam ir jādod savs atzinums, un šis periods sākās rīt, rīt ir 16. janvārs. Es gribētu. Gribētu jums pateikt, ka Marko Papato un Babicka un Čārls Tanoks un Helga